Kopumā personāls balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Cienāmas kolēģis un kolēģi, šis protokols eh, sanāksmē nākamajā plenārsēdē tiks iesniegta apstiprināšanā, ja nav nekādu iebilžu slēdzam sanāksmē.